un gaišu vēsts no parlamenta puses. Tāpat laikā, protams, ar to nevaram izslēgt tālākas diskusijas un daudz sarežģītākas di eh, rezultīs pieņemšanu. Ich glaube, die Sachlage ist weitgehend klar. Paldies! Man tagad viss ir skaidrs. Kona Bendīta un Cimeres lūgums ir tāds. Tātad debates šonedēļ un rezolūcija arī šonedēļ gan debats, gan rezolūciju šodien. Kas ir par šo priekšlikumu? Lūdzu, celiet roku tagad. Darf ich um die Gegenprobe bitten? Un kas pret? Kas atturas? Šķiet, ka ir pieņemts, nu nav nekādu šaubu, vairāk mums atbalstīja. Tagad eh, noteiksim eh, termiņus. Uh, rezolūcijas ir jāizsniedz līdz otrdienai 20.00 un kopīgās rezolūcijas trešdien līdz pulkstens 12. grozījumi par kopīgajām rezolūcijām trešdien līdz 13.00 un balsosim ceturtdien 12.00. Līdz ar to ir skaidrs mūsu darba plāns turpmākajām dienām. Paldies visiem kolēģiem. Un tagad apspriedīsim Cvifkas kunga ziņojumu par uh, juridisko piekritību un par civilojiem un komerciāliem spriedumiem. Tad jau Cvifka četras minūtes lūdzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Liels paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, gudētie kolēģi! Jo no paša darba aizsākuma, kad strādājam pie šīs pārstrādātās redakcijas attiecībā uz priekšlikumu par jurisdikciju. Würden den Saal in einer Form verlassen, möglich macht. Dāmas un kungi, lūdzu ļaujiet kolēģim izteikties. Lūdzu, dodieties no zāles ārā klusītēm. Vai es varu rēķināties ar jūsu pieklājību? Ļoti skaisti. Cvifks kungs, lūdzu, sāciet vēlreiz. Bardzo dziękuję ponownie. Lies paldies vēlreiz. Turpina. Cvifks kungs. Ļaujiet nu man runāt par paveikto darbu. Strādāju pie pārstrādātā redakcija pie Brisele 1 regulas. No paša darba sākuma es sapratu, cik ārkārtīgi sarežģīts ir šis jautājums. Vēlējāmies uzlabot šīs regulas darbu un to vispār uzskata par diezgan labi funkcionējušu instrumentu, un tāpēc uzdevums bija ārkārtīgi sarežģīts. Aizkavējāmies vairākus mēnešus darbā, bet es domāju, ka beigu beigās visās jomās, kas bija pretrunīgas, mums ir izdevies panākt labu kompromisu. Ir bijušas virkne sanāksmju, gan arī neformālu trilogu Polijas, Dānijas un Kipras prezidentūras laikā, un to rezultātā esam spējuši pietuvināt atšķirīgās pozīcijas, un nu varam runāt par vienošanos pirmajā lasījumā. Svarīgākais elements bija nepieciešamība izslēgt izpildes funkciju. Tika panākta vienota pieeja saskaņā ar manis ierosinātajiem grozījumiem, saskaņā ar šo procedūru. Eh, šis punkts tiks slēgts un e, svītrots, un līdz ar to spriedumu pieņemšana norisināsies daudz ātrāk, un arī to izpildu civilētās komerclietās būs daudz, pāt, daudz va, ievērojami pātrināta. Tāpat laikā paturētas drošības e, klauzulas un apsvērumu, kas aizstāv, aizstāv aizstāvamo pusi. Te, protams, ietvert arī valsts politikas klauzulu. Šāda risinājuma iekļaušana bija iespējama tāpēc, ka ir lielāka uzticēšanās juridiskajām sistēmām dalību valstīs nekā agrāk. Un domāju, ka līdz ar to to varam uzskatīt par panākumiem. Mēs runājām par šīs regulas piemērošanas iespēju arī attiecībā uz trešām pusēm un atgriezenisko ietekmi sākotnēji bija ļoti skeptisks attiecībā uz šo punktu. Jau no paša darba aizsākuma mirkļa. Kompromiss, pie kā esam nonākuši, paredz, ka mēs ieviesosim šo pastiprināto jurisdikciju attiecībā uz patērētāju tiesību nolīgumiem, un tas nozīmē, ka patērētāji varēs iesūdzēt tiesā pārdevējs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības šis risinājums šķiet ārkārtīgi pievilcīgs visām pusēm, arī tām pusēm, kas uzskata, ka varbūt būtu pāragri e, šo regulu piemērot trešām pusēm. Tāpēc domāju, ka tā ir, e, tas ir labs risinājums vajākās puses aizsargāšanai. Tālāk pārskatīšanas klauzula, kas ir iekļauta šeit, ļauj tālāk izskatīt šos jautājumus pēc tam, kad e, šie spriedumi tiks piemēroti praksē. To varam darīt turpmāko gadu un mēnešu laikā. Bija arī ārkārtīgi grūti lemt par šķīrēties līgumiem. Pēc garām diskusijām parlaments piekrita, ka vienkāršākais un labākais risinājums būtu uzturēt status quo, respektīvi šķirēties jautājumu atstāt ārpus šīs regulas aptvērumu. Tas atspoguļojās arī kompromisā, pie kā esam nonākuši Te šeit lūk saglabājam status quo un skaidrojam, kā šis e, likums tiek piemērots apsvērumos. Turklāt gribu uzsvērt arī, cik ļoti svarīgi deleģētie akti šai gadījumā. Eiropas komisija sākotnējā priekšlikumā paredzēja deleģētos aktus, bet mēs tos izņēmām. Dānijas prezidentūra savukārt tos atkal atjaunoja tekstā Tāpat arī bija vairākas pretrunas par tiesas izvēles, jautā, tiesas izvēles jautājumu, un tāpēc gribu šeit teikt paldies Kipras prezidentūrai, kas palīdzēja panākt vienošanos nā, nākot klajā ar konkrētiem risinājumiem šai ziņā apsvērumos. Un domāju, ka līdz ar to šie noteikumi būs gana specifiski. Visbeidzot, priekšādātāji, gribu teikt milzu paldies visām pusēm, kas bija saistītas darbā, it īpaši pateicoties Redings kundzei Polijas Dānijas Kipras prezidentūras pārstāvim, kā arī saviem kolēģiem, mēnu referentiem un juridiskai komitejai, kas e, visi ies, sadarbojās, lai nonāktu pie risinājuma. Tālāk došu vārdu Redings kundzei priekšādātāju ārkārtīgi priecājos, ka esam nonākuši pie Briseles pirmās regulas pārskatīšanas un darām to šajā plenāra sesijā. Gribu teikt lielu paldies visiem tiem, kas apņēmības pilni pie šī jautājuma strādāja, darīja to politiski. Mm, Tāpat paldies arī administratīviem darbiniem, kas ļāva jautājumu virzīt uz priekšu. Pirmām kārtām paldies referentam Sviefkas kungam, kas ir padarījis lielisku darbu šai savā komitejā. Tālāk paldies arī prezidentūras pārstāvjiem, Polijas, Dānijas un tagad arī Kipras prezidentūras pārstāvi ir darījuši visu, lai pārliecinātos, ka darbs veiksmīgi noslēgtos. Un to varam pabeigt gaidāmajā decembra Eiropadomē. Šis tiešām ir veiksmes stāsts gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem, gan arī vienotajam tirgumam. Un tas ir viens no tiem tādiem veiksmes stāstiem, kas ļauj Eiropas te, tiesiskumu telpu padarīt spēcīgāku. Un tas parāda, ka tiesiskums var būt, dot būtiski ieguldījumu izaugsmē. Šeit runājam par 500 miljoniem patērētāju. Te runājam galvenokārt par MVU, kas parasti negribīgi izmanto vienotā tirgus potenciālu, tāpēc, ka pastāv ļoti daudz juridisku šķēršļu. 40% uzņēmumu būtu daudz vairāk tendēt uz pārobežu tirdzniecību, ja procedūras, piemēram, strīdus risināšanā būtu vienkāršākas. Un tāpēc, lūk, tieši to arī darām šajā regu, ar šīs regulas pārskatīšanu. Izvairamies no birokrātiskiem šķērsiem, kas rada papildus izdevumus, un novēršam juridisku neskaidrību uzņēmumiem. Tā ir daļa no mūsu kopējā mērķa kas ir veidot tādu vienoto tirgu, kas ir pievilcīgs arī mūsu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Nesenā šī Briseles pirmās regulas reforma eh, dod būtisku ieguldījumu. Kā jau referents teica, ar tās palīdzību mēs izslēdzam atzīšanas izpildām, izpildāmības funkciju. Lielākoties šī eh, ekzekutāra funkcija nav vajadzīga un parasti tiek vienkārši tā, šķērdēt līdzekļi, apmēram 2000 eiro eh, par katru prāvu. Un līdz ar to ieņēmumi uzņēmumiem, respektīvi ietaupījums, būs 47 miljonu gadā. Līdzīgi rīkojas arī ASV un tā dara to jau ilgi, saskaņā ar 4. konstitūcijas pantu, kur teikts, ka ir jābūt labticīgiem un uzticēšanās pilniem apstākļiem un tā tas attiecīgi tagad būs arī Eiropas Savienībā. Tālāk tiesas izvēles jautājums. Eh, šo punktu daudz vairāk ievēros turpmāk. Lielākoties Eiropas Savienības uzņēmumi, gandrīz 70% no tiem un 90% no lielajiem uzņēmumiem izmanto šo tiesas izvēles e, vienošanās iespēju. Iesaistītām pusēm ir jāpārliecinās, ka viņu izvēle tiek respektēta un paredzētais pārskatīšanas punkts piedāvā tālāk juridisko drošību. Tāpat, protams, arī šie ārējie aspekti Briseles regulē numur viens, kad runājam par tiesas prāvām ar trešām valstīm un šeit paredzēto vājākās puses aizstāvības elementu. Mēs pieņemam tādus lēmumus, lai visi patērētāji un darba ņēmēji Eiropā gūtu piekļuvi Eiropas tiesām, lai kur tie arī nedzīvotu. Un tas, manuprāt, ir pavisam konkr tā pavisam konkrēta priekš priekšrocība, ko paredzam saviem iedzīvotājiem. Un visbeidzot šis ārkārtīgi sarežģītais šķīrēties slīguma jautājums. Es, Cifkas kungs, pie, e, varu pieņemt šo kompromisu, pie kā esat nonācis, jo domāju, ka tas ir daļai solis pareizā virzienā Secinājumā priekšādātāji gribu teikt, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs solis ceļā uz Eiropas tiesiskuma telpu, un gribu tāpēc teikt parlamentam lielu paldies par izrādīto atbalstu un ar nepiecie, nepacietību gaidu iespēju aizstāvēt parlamentu priekšlikumu padomē. Un pēc tam ceru, ka varēsim kopīgi svinēt panākumu eh, augļus decembrī. Paldies komisārs kundzei! Un tālāk komitejas, nodarbinātības komitejas pārstāvis izteiksies, un tā būs Evelīna Regner. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Cienītā komisārs kundze. Mums uh, aiz muguras ir divi uh, Eh, intensīvu sarunu gadi. Gribēju pateikties mūsu pacietīgajam referentam Zīvkas kungam. Viņš bija patiešām izcils šajā darbā. Gribēju pateikties arī diemžēl promesošajai prezidentūrai, gan Kipras prezidentūrai, gan arī iepriekšējai Dāņu prezidentūrai. Eh, pieteiktā revolūcija Uh, īstenībā nebija mūsu galvenais mērķis, bet mēs noteikti vēlējāmies uzlabot darba ņēmēju un patērētāju situāciju. Regula par spriedumu atzīšanu civillietās un komerclietās jau pirms pārstrādātās reakcijas bija viena no labākajām regulām, kas darbojas Eiropas vienotajā tirgu. Gribēju runāt par vairākiem ieguvumiem, kas īpaši svarīgi ir sociāla demokrāta politiskajai grupai, ko es pārstāvu. Tagad ir noteiktas ļoti skaidras normas par to, kā individs var piekļūt tieslietu sistēmai, un tas ir ļoti nozīmīgi tieši vienotā tirgus kontekstā. Vairs nav šī eksekvātora procedūra un atteikšanās no tās bija viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Tomēr varējām eh, panākt šīs procedūras atcelšana tālāk ir paredzēts arī šo regulu paplašināt arī uz trešajām valstīm. Īsti nav skaidrs, kā Eiropas komisija to panāks, bet eh, vismaz mēs varētu runāt par izņēmumiem, runājot par individuāliem eh, gadījumiem, it sevišķi aizstāvot vājākās puses. Mēs esam veduši sarunas jau kopš 2009. gada zaļās grāmatas. Jaunā paštādātā redakcija prasīja vesels divus gadus. Nu, man tas šķiet ļoti, ļoti dīvaini, ka komisija pārstādāto redakciju uzdod kā jaunu redakciju, recast. Es domāju, ka eh, regula tika pārstrādāta, lai procedūras varētu pātrināt, lai varētu aktualizēt likumdošanas tekstus. Brisele viens netika uh, grozīte, un mums ir uh, jāparūpēs par to, lai procedūras kļūtu īsas un vienkāršākas. Kādēļ komisija runā par jaunu redakciju? Īstenībā komisija vēlējās ierobežot padomes un parlamenta likumdošanas varu karu. Domāju, no politiskā viedokļa raugoties, tas ir ārkārtīgi apšaubām. Tādēļ es lūgtu, lai komisija pārstrādā tās vietas tekstā, kas mēģina ierobežot mūsu pilnvars. Tas vienkārši mums nav paprātam. Un tagad pats svarīgākais, pateikšu to savus runas beigās. Uh, kā uh, nodarbinātības komitejas atzinuma autore, es pierāvāju ieviest piekritīgo tiesu attiecībā uz uh, arbitrāžām uzņēmumos un ir jāpaplašina arī aptvērums, tā varētu garantēt procesuālo tiesību konsekvenci, runājot arī par materiālajām tiesībām. Ir jārunā arī par konkrētām tiesībām, piemēram, tad, ja upurim tiek piešķirta kompensācija. Ja tiek runāts par streikiem, tad ir jāņem vērā tās valsts tiesības, kurās šis streiks notiek. Tādēļ es lūgtu, lai komisija šos principus ņemtu vērā, un mēs Eiropas parlamentā vērosim uh, viņu darbu ļoti uzmanīgi. Paldies Regnērs kundzei, vai jūs atbildēsiet uz Stojanov kungu jautājumu, viņš ir pacēlis zilo kartīti. Lūdzu. Paldies priekšādātāji. Regners kundze. Jūs vairāk kārt atkārtojat, ka runājat kā sociāldemokrāte. Jūs likāt priekšā savas politiskās grupas nostāju, bet jums taču bija jāizska, jāparāda šeit nodarbinātības komitejas nostāja, nevis partijas nostāja. Jums bija trīs minūtes laika, un jūs to vien darinā, darījāt, kā runājāt, un runājāt par komitejas nostāju tikai pēdējās 30 sekundēs. Vai jūs varētu izmantot iespēju atbildēt šo tā, kas ļautu sīkāk liet informāciju uz komitejas nostāju? Stojanov, Stojanova kungs. Es domāju, tur jau nav nekā aplamā, ka esmu lepna būt SD grupas deputāte. Es eh, domāju, ka ļoti labprāt eh, strādāju šajā amatā un eh, nodarbinātības komitejā galvenokārt mēs runājam par streikiem un dažādiem pasākumiem, kā darbļauds var aizstāvēt savus tiesības, un es savu pozīciju ļoti ļoti atspoguļoju. Paldies, un tagad runās uh, deputāta politisko grupu vārdā. Pirmais uzstāsies Baldas Sāre Rafēla. Lūdzu. Sī, grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji! Gribu teikt paldies arī komisārei un kolēģiem. Šobrīd, kad runājam par lielāku Eiropas kohēziju, un kad ļoti daudz notiek runa par nacionālismu, notiek dažādas provokācijas ar to saistībā. Ir ļoti svarīgi, lai nacionālās dalību valstu sistēmas tiesvedību jomā tiktu satuvināts. Un tāpēc gribu teikt paldies savam kolēģim Cvifkas kungam par lieliski paveikto darbu šai ziņā. Viņš patiešām ir padarījis iespējamu pēc divu gadu nopietna darba nonākt pie priekšlikuma, kas nāks par labu pilsoņiem visā Eiropā. Brisele viens ir regula, kas paredz būtiskus principus, lai nodrošinātu piekļuvu tiesiskumam un lai pārliecinātos, ka attiecīgās kompetentās eh, dalību valstu tiesas varētu tikt izmantotas visās eh, lietās gan civilās, gan komercionālās lietās, un tiesas izvēle tiek šeit paredzēta. Tiek noteikts. Uh, Eh, kuras ir kompetentās tiesmas, un līdz ar to šie tiesas spriedumi būs spēkā pāri robežām. Šai sakarībā ārkārtīgi svarīgi turpināt mūsu pausto apņēmību ar darbiem, veidojot šo vienoto juridisko telpu, kas paredz juridisko drošību uzņēmumiem un arī zināmu paredzamību, jo tas savukārt ļaus tālāk veicināt Eiropas vienoto tirgu. Un tāpēc, dāmas un kungi, virzību uz arvien tālāku harmonizēšanu uh, noteikumu jomā ir kaut kas tāds, kas pilnīgi noteikti jāveic piesardzīgi. Jo ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka vājākai pusē vienmēr jābūt labi aizsargātai. Un tieši tāpēc vēlos atbalstīt pieeju, ko izvēlējies referents. Svarīgi atcerēties, ka pieņemam principu, kas paredz pirmām kārtām aizsargāt vājāko pusi. Piemēram, patērētājs. Tas attiec gan uz patērētājiem, gan uz uzņēmumiem, jo arī patērētāji var vērsties, piemēram, dalībvalsts tiesā tajā valstī, kur tie e, mīt. Cifkas kungs šeit izvēlies ļoti piesardzīgu pieeju, atceļot atzīšanas izpildāmības deklarācijas funkciju. jo šādos gadījumos vēlāk atzīt spriedumu tiktu atzīt jau ātrāk, bet, protams, svarīgi atcerēties, lai arī uh, apsūdzētās puses un tās puses, pret kur vēst izpilda tiesības, tiktu ņemtas vērā. Bet viņiem ir šādas tiesības, tiesības uz godīgu tiesu, taisnīgu tiesu, un jāpārliecinās, ka tās netiek apdraudē, apdraudētas. Vēlos pateikties referentam, ānu referentiem un tiešām ceru, ka šis priekšlikums saņems atbalstu plašā mērā gan iestāžu, gan parlamentārā līmenī, un tā rezultātā varēsim šo regulu īstenot atbilstīgi tālāk, jo ir vajadzīga politiskā griba, lai virzītu uz priekšu Eiropas integrāciju. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Masības Hidalgo. Paldies, priekšādātāji. Tie, kam ir profesionāla pieredze juridiskajā jomā, vai tiem, kas savukārt ir cietuši no tiesiskuma trūkuma, tāpēc, ka tiesas procedūras ir ārkārtīgi lēnas, augstu vērtēs šo regulu un tos centienus, ko vēlamies iekļaut dokumentā, atceļot atzīšanas izpildāmības deklarāciju. Tas ir vēl viens solis uz priekšu, kas ļaus nodrošināt vienotību, harmonizēšanu, un tas ir kaut kas tāds, ko, protams, aizstāvam katru dienu ik uz soļa. Eiropas parlaments jau pirms astoņiem gadiem par to runāja, es toreiz darbojos jūri komitejā, un e, toreiz bija diskusijas ar diviem administratīviem darbiniekiem no Nīderlandes valdība tieši par, valdības tieši par šo jautājumu, un lūgu beidzot, beidzot mūsu cerības ir piepildījušās, un tāpēc gribu teikt paldies Cvefkas kungam, kā arī komisijai Un gribu teikt paldies tāpat arī visiem, visām prezidentūrām, kas strādājuši pie šī jautājuma virzīšanas uz priekšu. Tātad īpaši arī Spānijas prezidentūrai un tiem, kas toreiz šo prezidentūru vadīja. Liels paldies viņiem par to. Lichtenbergens kundze tālāk. Herzlichen Dank. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī pašam referentam un visiem kolēģiem, kas divu gadu garumā ir strādājuši pie šī dokumenta. Nu, visi no mums jau bija tā viegli izmisuši pirms kārtējās tikšanās ar padomi, ņemot vērā to, kādām robežām, kādām barjerām mums nācās uzdurties. Bet, neskatoties uz to visu, mūsu neatlaidība tomēr uzvarēja. Jāsaka, ir aizvien vairāk tiesas prāvu arī šajā pārobežu režīmā. Tam ir nepieciešams konkrētas normas, kas ir ļoti skaidras un tādas, kas Uh, jau pašā sākumā vājāko pusi nenostāda ļoti neizdevīgā situācijā. Mēs mēģinājām pirmām kārtām uzlabot piekļuvi tiesiskai juridiskai palīdzībai, vēlējāmies ieviest vairāk caurskatāmības un uh, juridiskās noteiktības. Protams, ir uh, problēma runājot par spriedumu atzīšanu. Un Daudzi no uh, 27 dalībvalstu pārstāvjiem uzskata, ka tieši viņu valstī uh, ieviestās tieslietas ir vislabākās pasaulē. Mums, protams, ir daudz jāmācās, mums ir uh, jāmācās arī atzīt citu tiesu pieņemtos spriedumus. Līdz šim pret šādu praksi daudz bija ļoti aizdomīgi. Protams, ka pilnīgi katrs varēs atrast kādu piemēru, ka tieši viņa valstī spēkā esošās tiesības ir labākas nekā citur valdošās. Bet tas nenozīmē, ka šāds princips ir patiešām sistemātisks. Tādēļ uzskat ir ļoti labi, ka mēs esam uh, garantējuši labāku aizsardzības līmeni e, prāsošajai pusē un e, esam parūpējušies arī par e, patērētājiem, kas, piemēram, iepērkas ārpus savas valsts robežām, viņi savas tiesības var aizstāvēt daudz ātrāk un vienkāršāk. Uh, Paldies arī par pārskata klauzulu. Mēs ar to uzmanīgi iepazīsimies un domāsim, vai ir iespējams šeit kaut ko paplašināt. Bet tā ir revīzijas klauzula un domāju, ka šodien mēs uh, esam paveikuši lielu solus priekšu. Protams, tas nav pēdējais šajā ceļā, bet Tas būs ļoti nozīmīgs solis, pateicoties kuram mēs pilsoņiem un pilsonēm varēsim piedāvāt jauns iespējas un privilēģijas, kas būs skaidrāks, taustāmāks. Paldies! Un tagad eh, Jaroslavs Paška. Zaslo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisārka. Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze. Es ļoti augstu vērtēju komisijas centienus ieviest tādus labus, skaidri pāredzamus mehānismus Eiropas Savienībā. Manuprāt, tomēr problēmu nemēģinām risināt ar pareizajām metodēm. Dalību valstīs simt gadu laikā ir izveidojušās tiesiskās tradīcijas, kas katrai dalību valstī ir raksturīgas, ņemot vērā arī kultūras un vēsturisko attīstību, un šīs tieslietu sistēmas tiek arī atšķirīgā veidā izmantotas. Ja mēs, piemēram, izmantosim citu valstu pieredzi, piemēram, kā Mm, Spānijā mēģināja atņemt bērnu mātei, kas nāca no Slovākijas vai arī citas sistēmas. Šeit var uz, uzskaitīt vēl daudz piemērus, arī piemēram Lielbritānijā. Tur ir daudz ģimenes, kas ir ieradušās darba meklējumos un nevienmēr tās jūtas ļoti aizsargātas. Tas pierāda, ka nevar visas šīs sistēmas tā automātiski harmonizēt. Domāju, ka tieslietu tradīcijas ir ļoti atšķirīgas un tam tā arī vajadzētu palikt, jo pretēja situācija ir ļoti nerealistiska. Un tiesas prāvu izskatīšana ārzemēs nedrīkst nozīmēt to, ka uh, prasītājam nebūs uh, nekāda tiesība. Paldies! Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Cvifkas kungs to uzdos. E, bardzo dziękuję, panie przewodniczący, šanovni kolēģi. Liels paldies, priekšsēdētāji. Dārgais kolēģi Paškas kungs, vai jūs nepiekrist, ka daudz saprātīgāk un praktiskāk būtu bijis un arī risinājums būtu pozitīvāks, tad, ja jūs politiskā grupa būtu iesaistījusies strādāt pie šī temata visu periodu laiku, kad mēs strādājam pie Briseles viens eh, regulas. Tā vietā, lai vienkārši plenāras sesijas laikā nāk klajā ar šādiem politiskiem paziņiem, kam patiesībā ar mūsu konkrēto darbu nav nekāds sakara. Paldies! Paškas kungs, lūdzu. Ďakujem za oslovenie, ale ja osobne nepôsobím vo... Paldies! Es īsti, es eh, pats eh, nestrādāju jūsu komitejā, es strādāju ITRA komitejā, tādēļ nevarēju šajā darbā tieši piedalīties. Bet ļoti labprāt piedalos viedokļu apmaiņā. Ja jums mans viedoklis ir paprātam, mēs ļoti labi varēsim sastrādāties. Paldies! Tagad Enāna kungs lūdzu président à l'usage on constate que Paldies, tiek konstatēts, ka uh, mazie uzņēmumi vienkārši iedzīvotāji tikai cieši no kopīgā, uh, kopīgās tiesiskuma telpas, jo patiesībā nav visiem iespēju cīnīties ar uh, nacionāliem, pārnacionāliem advokātiem. Un gadījums Spānija ir tikai pierādījums. Uh, tas uh, apkauno Franciju un Eiropas Savienību. Šis teksts, ar kur te nākam klājā, tikai situāciju pasliktina. Šādi tikai pasliktinās eh, situācija, pilnīgi netaisnīga ir tiesa. Nav paredzēta nekāda eh, starpposma procedūra dalībvalstī. Advokāts uh, ar dalībvalsts lēmumu varēs eh, pieņemt lēmumu, kur, eh, kur tiks izdarīts eh, kur notiks tiesvedība, un nebūs iespējams apstrīdēt šādu režīmu. Šāda sistēma tikai automātiski darbojas un katrā ziņā nevar pieņemt šādu tekstu, īpaši pēc skandāla ar Orāru Martēnu gadījumu lietu. Eh, krīzes eh, situācijā mēs no liberālas Eiropas pārējām pie uh, eh, ultraliberālas Eiropas. Paldies! Pēdējais no politiskajām grupām runās Stojano kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Paturpināšu Zvifikas kungas sacīto. Es uzdodu lūk šādu jautājumu. Ja šī regula darbojas tik ļoti labi, tad mums tā ir jāreformē tagad. Un uh, nonāk pie diviem secinājumiem, kas vieš bažas. Tie izri, izriet no uh, Redingas kungas sacītas. Uh, tiesas izvēle. 90 gadījumos eh, uzņēmumi vēlas paši izvēlēties, kurā eh, tiesā viņa lieta tiks skatīta, jo eh, uh, liela uzņēmuma ir spēcīga un tie grib izvēlēties tādu aizstāvi, kas ir viņu labā. Taču nu, skaidrs, ka tas nāks par labu tikai tiem uzņēmumiem, kas gūs labumu no šādas regulas. Redingas kundze Eh, paredz šādi eh, tuvināt eh, Eiropas Savienību ASV, lielāku, ieviešot lielāku federālismu. Es atbalstu lielāku federālismu. Un Paškas kungs arī sacīja, ka šī federalizācija nav pieņemama. Paldies! Tagad uzstāsies kolēģi individuālā kārtībā. Pirmā Anģelīla kundze. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Komisijas priekšstādā vietniece Redings kundze vēlos apsveikt jūs un referentu ar to, ka jums izdevās uh, pabeigt darbu pie šī ļoti sarežģītā uh, tiesību aktu. Diskusijas bija ilgstošas un izdevās panākt vienošanos padomē. Šī vienošanās ņem vērā parlamentu nostāju. Pirmkārt tiek atmes atzīšanas izpildāmības deklarācijas princips un tā turpmāk neizmantošana ir ļoti svarīgs solis, jo tādā veidā mēs tiekam vaļā no eh, starposma tiesvedībām, kas cita starpā, kā ir pierādījis, ir bijušas tikai formāla prasība un novadus vēl pie vairākiem pārobežu lietu skatīšanas gadījumiem. Pašreizējais tiesību akts piedāvās tiesisko noteiktību patērētājiem, ja viņi vēlēsies izmantot savu dalībvalsts tiesu, vēršoties e, tiesā pret trešās valsts uzņēmumu, kas darbojas viņu dalībvalstī. Turklāt arī ir paredzēts veids, kā izvairīties no negodīgām procedurālām taktikām, un tas ir svarīgi, jo tādā veidā arī tiesu spriedumi uh, ir brīvā apritē, ja tā varētu sasīt, būs mazāks birokrātijas sloks, cilvēki ietaupīs līdzekļus un laiku, būs pavisam droši noteikumi un būs pārredzams rezultāts. Tas ir svarīgi uzņēmēji, uzņēmumiem, patērētājiem, ģimenēm. Es domāju, šis administratīvais vienkāršojums tiešām augstiks vērtās. Paldies! Kova Benova. Benovs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Lai radītu tiesisko satvaru Eiropas Savienībā, ir jāparūpēs par tādiem mehānismiem, kas darbojas visās dalību valstīs ir jāparunā par labāku piekritīgās tiesas izvēli, bet joprojām uh, patērētāju ceļā ir ārkārtīgi daudz šķēršļu šajā jomā. Mēs jau uzklausījām pietiekami daļrunīgus piemērus. Lai kas tāds vairs neatkārtotos, ir nepieciešams tāds regulējums, kas ļaut izvairīties no interešu konfliktiem, proti atzīstot tiesu spriedumus atšķirīgās dažlalību valstīs. ES pilsoņiem un uzņēmumiem Brisele viens regula ir ārkārtīgi būtiska. Protams, ir jāievēro konkrētas uh, prasības. Labi, ka ir atcelta šī. Musíme celkovo zlepšiť tak, aby sme zai... Atzīšanas procedūra un uh, Eh, es uzskatu, ka tādā veidā ir iespējams uzlabot juridisko noteiktību. Katrā ziņā mums vairāk ir jāaizsargā vājākie sabiedrības locekļi un jāpiedāvā jebkuram tiesības uz godīgu tiesas procesu, ievērojot cilvēku tiesību hartu un pamatiesību hartu. Paldies, Tikau kundze! Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar! Liels paldies, priekšsādātāja komisārs kundze! brīvības, tiesiskuma un eh, drošības telpa Eiropas Savienībā atvieglo pieju tiesai. Galvenokārt tiek apusēji atzītas, atzīti tie spriedumi civilietās un komerclietās. Lai šo telpu paplašinātu, Eiropas Savienībā jāpieņem tādi spriedumi, kas attiecas arī uz iekšējā vienotā tirgus konsolidāciju. Un tiesu sistēmai Eiropas saimnībā jāatbilst tiem principiem, kas paredz, ka vienā dalībvalstī pieņems spriedums, tiek atzīts arī citā dalībvalstī bez kādas papildu procedūras. Tas samazinātu administratīvo slogu un izmaksas. Lai darba devēji un darba ņēmēji eh, varētu piedzīvot vienkāršotu procedūru, ir dažas, reg, dažas šīs eh, regulas eh, mm, principi, dažas šīs regulas principi ir jā, jāīsteno automātiski. Mūsu skatījumā ir svarīgs 19. un 20. pāns. Tas attiec uz procedūrām, uh, kad darba ņēmējs ir tāda persona, kuras uh, domicils nav dalībvalstī, bet uh, viņa lieta ir jāskat dalībvalstī un runājot par patērētāja sardzību un darba ņēmēja tiesībām. Uh, cietējai pusei ir jāizmanto pēc iespējas labvēlīgākas normas, pateicos priekšsēdētājai un pateicos arī tam, ka tik pieminēta Eiropas Savienības pamatiesība harta. Paldies! Paldies! Brīvā mikrofona procedūra ir uzsākta, vai kāds vēlas izteikties? Nē, tad dodu vārneku vietojas Redingas kundze, lūdzu. This... Priekšstādātāja kungs, šis priekšlikums nu dienu uztverams par visaptvarošu reformu, ar kur šim parlamentam un visām institūcijām ir jālapojas. Tas mums sniegs iespēju mest tiltus pāri visādi atšķirīgām e, juridiskajām sistēmām mūsu dalībvalstīs. Es domāju, ka tas ir svarīgs solis, kaut arī ne par visu varējām panākt vienošanos, piemēram, attiecībā uz šīreitiesu vai par to, kāda jurisdikcija attieksies uz rūpnieciskajām darbībām, industriālajām darbībām. Tomēr skaidrs, ka vēl būs tālāki soļi šai virzienā. Pateicos kolēģiem, kuri uzsvēra, cik ilgstošas uh, bija diskusijas par šo tematu. Un nebija iespējams spērt soli uz priekšu bez Lisabonas līguma. Tātad Lisabonas līgums ļāva mums doties tālāk, sparot soļus, kas nodrošināja to, ka visu dalību valstu viedoklis tika ņemts vērā. Mēs īstenosim apusēju tiesas spriedumu atzīšanu, un tas nozīmē to, ko mēs, īsten, ka mēs atzīstam un īstenojam Nacionālo tiesu spriedumus un nodrošinām, ka tās tiek, eh, šie spriedumi tiek īstenoti tā, tāpat kā tie tiktu īstenoti konkrētajā dalībvalstī, kurā šie spriedumi pieņemti. Par šo tieši runa regulā. Tas mums ir nepieciešams, ja vēlamies nodrošināt reālu uh, um, kustības brīvību ne tikai attiecībā uz pakalpojumiem un precēm, bet arī uz iedzīvotājiem un tiesas spriedumiem. Šis ierosinātais projekts, projekts, kas ir tagad uh, uz galda, nāks par labu gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Un no vēsturiskā viedokļa tas būs viens no svarīgajiem soļiem, lai rīt Eiropā tiešām būtu tiesisks, tiesisks sistēma. Paldies! Paldies! Tagad uz pusotru minūtu referents lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties maniem kolēģiem par šīm diskusijām. Pateicos, ka paudāts savu viedokli par šo tematu. Pilnīgi piekrītu komisārs Rēdingas kundzes sacītēm. Gribu piebilst, ka pirms trim gadiem, kad sākām darbu pie šī dokumenta, mēs visi Eiropas komisija, padomu un Eiropas parlaments mm, vadījās pēc katras savas vīzijas, kā šim darbam būtu jāvirzās priekš un kādam, kādam būtu jābūt tā rezultātam. Tad šodien viena lieta pavisam skaidri var sacīt. Esmu pārliecināts par to, ka mēs neesam izjaukuši uh, Eh, juridisko instrumentu, tiesisko instrumentu, kas darbojās labi. Mēs to esam tikai uzlabojuši. Tāpat esmu pārliecināts par to, ka Eiropas tiesiskā kultūra ir no tā tikai ieguvusi uzņēmumu īpašnieki un arī darba ņēmēji. Tagad uh, ir, eh, var izmantot instrumenti, kas nāks viņiem par labu. Esmu pārliecināts, ka parlaments pieņems šo instrumentu. Ar nepacietību gaidu, ka arī Eiropa domē pieņems šo dokumentu. Tad mēs visi varēsim priecāties par labu paveikt darbu. Paldies visiem! Paldies! Esam noslēguši debats par šo darbu kārtības punktu. Balsosim rītdien 12.00. Punkts tā tagesordnung. Nākamais darba kārtības punkts mutiskais jautājums, kas iesniegts.